Doamnă președintă! Ah. <laughs> Good afternoon, colleagues. So the sitting is resumed. Labdien, kolēģi! Mēs atsākam plenārsēdes darbu. Vispirms es gribēju jums pastāstīt, ka eh, pagājušas nāksmes vakardienas sanāk.